dinamiska, procedūra būs gluda un nesāpīga, un iniciatīvas tiks pieņemta pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, uh, vicepriekšsēdētāja kungs. Tagad uh, līdz ar to gribētu šo darbkārtības punktu un diskusijas noslēgt. Un, ja atļausiet, mēs varētu ķerties klāt nākamajam darbkārtības punktam - stāvoklis Tibetā, padoms un komisijas paziņojumi. Kāds uh, pieteicās runāt? Andrikienas kundze, paldies priekšsēdētāja kungs. Es redzu, ka Eiropas Savienības Spānijas prezidentūras pārstāvji dodas prom no sēžu zāles, un tāpēc gribētu paust savu um, vilšanos par to, ka ne Spānijas prezidentūra, ne augstā pārstāv nebūs klāt šajās diskusijās, un viņu uh, krēsli būs tukši. Uh, Tā ir necienīga rīcība attiecībā pret Eiropas parlamentu, kura ir vienīgā eh, tieši ievēlētā uh, Eiropas institūcija, un šis ir ļoti nelabvēlīgs uh, precedents, jo īpaši tagad ir stājies Lisabonas līgums spēkā. Es gribētu priekšsādātāja kungs uh, lūdzu. Uh, nododiet to tālāk tiem, kas nav klāt, ka uh, parlamenta darbkārtība nosaka nevis prezidentūra vai komisija, bet gan Eiropas parlaments. Un vismaz kādam no viņiem vajadzēja šodien šeit būt klāt. Paldies! Paldies, uh, cienītā kundze. Mani informēja, ka Spānijas prezidentūra jau pirms mēneša paziņoja, ka viņi nevarēs eh, palikt ilgāk par 18.50, eh, bet paldies par jūsu teikto. Tagad gribētu dot eh, vārdu vicepriekšsādātāju kungam. Lūdzu, Sevčevičs kungs, jums vārds. Lūdzu, jums vārds. Paldies par jūsu pacietību. Es eh, tikko runāju par Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvu, un tagad man ir jāpārlec uz nākamo tēmu, uz nākamo darba kārtības punktu. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs par šo tēmu diskutējam šodien, un, manuprāt, sākt vajadzētu ar to, ka mēs mēģinātu aprakstīt, kādas ir Eiropas Savienības attiecības ar Ķīnu. Mēs uzskatām attiecības ar Ķīnu par strateģiski ārkārtīgi svarīgām, un jāsaka, ka burtiski pēdējos gados tās ir ievērojami uzlabojušās. Tā kā mums Ķīna ir būtisks, strateģisks un arī ārkārtīgi spēcīgs partneris, Tas nenozīmē, ka mēs nevaram runāt ar Ķīnu par visiem jautājumiem, arī par visdelikātākajiem. Mēs esam izveidojuši regulāru augsta līmeņa tikšanās grupu, kurā mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem vai ievērošanu, un jāsaka, ka mūsu viedokļi ievērojamā mērā atšķirās. Šajās sarunās bieži tiek pieminēta Tibeta. Ir skaidrs, ka atšķirības viedokļos ar Ķīnu mums saglabāsies. Mums ir atšķirīgs skatījums uz cilvēktiesību situāciju Tibetā, mums ir atšķirīgs skatījums uz to, ka uh, humanitārās palīdzības organizācijas, diplomātija un demokrātiskās organizācijas nevar Tibetā iebraukt, kā arī to, kādas ir Dalai Lamas un Ķīnas varas iestāžu attiecības. Un tomēr jāsaka, ka viedokļi ir dažādi un katrs pie tiem pieturās. Ko vēlētos šeit pateikt? Eiropas Savienība akceptē, ka Ķīna ir vienota, tajā skaitā kopā ar Tibetas teritoriju, un tomēr mēs uzskatām, ka vajadzētu veicināt Dalai Lamas pārstāvi un Ķīnas varas iestāžu dialogu. Dialogam ir jābūt pēc būtības un satura ļoti konkrētam. Tibetā ir unikāla kultūra, reliģija un tradīcijas, un vajadzētu izveidot adekvātas un jēgpilnas autonomijas Tibetu. Un tomēr mums eh, vajadzētu runāt arī par tibetiešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā, jo Eiropas Savienībai Tibets jautājums ir cilvēktiesība tēma. Mēs nepārtraukti pieminam šo jautājumu sarunās ar Ķīnu un uzmanīgi uzklausam viņu teikto. Mēs uzskatām, ka cilvēktiesības ir vispasaulīgas un Tibetai ir tiesības starptautiskā līmenī uh, tikt uzklausītāji, un to mēs visu laiku atgādinam Ķīnai. Tibetas eh, puse pēdējā laikā ir izstrādājusi autonomijas un nākotnes memorandumu, un eh, mēs uzskatām, ka Tibetai nevajadzētu visiem spēkiem panākt separāciju vai neatkarību. Uh, Mūs ļoti lielā mērā priecē, ka Dalēlam arī šobrīd ir nostājies uz ilgtspējīga risinājuma ceļa. Mēs tiešām ceram, ka abas puses turpinās sarunas, kaut arī nevienmēr šīs sarunas ir pareizajā laikā un nevienmēr tās noved pie rezultāta. Uh, Es eh, vēlētos uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi turpināt svarīgu, svarīgo dialogu, kurā atspoguļotos visi viedokļi, un eh, tādu dialogu, kas gala beigās garantētu Tibetai vislabāko. Es šo procesu atbalstu visiem spēkiem. Paldies, Sefčovičs kungs! Un uh, politisko grupu vārdā tagad došu vārdu kolēģiem. Andrikienas kundze divas minūtes kā pirmā. Paldies, priekšsādātāja kungs. Eh, devītā saruna kārta starp Tibetu un Ķīnu nedēv nekāds rezultāts un neuzlaboja Tibetas iedzīvotāju situāciju. Mums ir ļoti žēl, ka Eiropas Savienība nenāca klajā nekādu, ar nekādu paziņojumu pirms sarunu beigām, un mēs ceram, ka Eiropas Savienība nāks klajā ar paziņojumu, izvērtējot sarunu rezultātu. Eiropas parlaments eh, gribētu uzzināt, uh, vai un kādā veidā Eiropadome varētu dot ieguldījumu, lai uh, rastu uh, apusē pieņemam risinājumu Tibetas jautājumam, nodrošinot autonomiju un cilvēktiesības. Otrkārt, gribētu atgādināt, ka Eiropas parlaments uzstāja Eh, cik uh, svarīgi ir, lai Eiropas komisija atbalstu, atbalstītu uh, civilās sabiedrības projektus uh, Tibetā un arī trimdas tibetiešus. Ir jāatbalsta arī veselības, pārtikas, izglītības joma, pieeja darba vietām, dzimumu jautājumiem un citiem jautājumiem. Runājot par uh, apmetnēm. Uh, Tibetas plāns, kuru sagatavoja uh, centrālā administrācija uh, parāda, kādas ir trimdas tibetiešu vajadzības, un tās komisija varētu ņemt vērā. Un visbeidzot, uh, prezidents Obama nesen tikās ar Dalai Lāmu Baltajā namā, Mēs ceram, ka arī Eštonas kundze ieaicinās eh, Dalai, Lamas, eh, Dalai Lamu uz eh, Briseli. Tas stiprinātu Tibets pozīciju un noteiktu arī skaidru Eiropas Savienības pozīciju šajā jautājumā. Eiropas īpašā koordinātāra uh, Uh, nozīmēšana Tibetai, kas ir minēts budžetā, varētu palīdzēt definējot kopējo Eiropas pozīciju un stratēģiju attiecībā uz Tibetu. Paldies! Paldies, Undrikienas kundze! Nākamais, uh, nākamā runātāja Muniste Urkusa kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs! Divi gadi ir uh, pagājuši kopš Tibetā notika sacelšanās, notika arī demonstrācijas. Daudz tika apcietināti pēc eh, šīm eh, demonstrācijām arī nesen, atzīmējot šo gada dienu. Parlaments vairāk kārt ir paudzis viedokli par Ķīnu. Ķīna ir liels eh, starptautisks aktieris un attiecības ar Eiropu, protams, ir ļoti nozīmīgas cilvēktiesībām Tibetā jāpiešķir izšķirīga nozīme. Šajā diskusijā mūsu politiskās grupas nostāja ir pavisam skaidra. Mēs uh, atbalstam Eiropas Savienības pozīciju, mēs aizstāvam cilvēktiesības un esam par dialogu. Mēs esam par to, lai notiktu tikšanās un sarunas. Esam par to, lai sarunas tiktu atjaunotas, atjaunotas starp Ķīnas iestādēm un atbildīgām iestādēm Tibetā. Visam jābūt orientētam uz to, lai mazākumu tautību uh, eh, tiesības, kā arī uh, reliģisko un citu minoritāšu tiesības tiktu uh, respektētas ar vienas valsts mērķi. augstā pārstāve ārlietlietās. Viņai būtu jāpiedalās šādās diskusijās arī Spānijas prezidentūras uh, laikā. Man jāuzsver, ka esam dzirdējuši uh, priekšlikumu, ka Spānijas prezidentūras pārstāvi nav klāt zālē, bet tas ir nepamatot, jo Spānijas prezidentūra um, visu laiku strādā pie uh, jautājumiem, kas ir uh, uh um, nozīmīgi augstai pārstāvē bija jābūt šeit un jāuzklausa šie pārmetumi. Paldies, nākošais runātājs Renaldīkungs. Godātie kolēģi, komisāri, mēs redzam, ka Ķīna praktiski nemaz netaisās uh, piedalīties sarunās par Tibetu. Ķīna iesaistās starptautiskā tirdzniecībā, tā organizēja olimpiskās spēles, bija arī dažādas pārmaiņas uh, Pekinas varas ešalānos, bet nav nekādas izmaiņas attiecībā uz Tibets politiku. Tā ir tā kā cīņa starp Dāvidu un uh, Goliāti. Situācija ir ba bažas raisoša. Mēs zinām, ka bija militārs represijas pirms diviem gadiem. Domājam, ka šeit runa ir par cilvēces vēsturi, par kultūru, par garīgumu, kas pamazām izzūd. Ķīnas komunistiskā partija uh, visdrīzāk, ka ļoti maz ko saprot no uh, garīguma un kultūras mantojuma. Un uh, šādā veidā mēs, uh, nu tā kā akceptējam kultūras uh, genocīdu Tibetā, ja tā daram, tad daudz kas cits ir jāakceptē, bet, protams, ka mēs to nevēlamies un tādēļ aicinam Ķīnas pusi akceptēt Tibetas pasauli tādu, kāda tā ir. Viņi jau akceptēja Hongkongu, tā ir valsts ar divām sistēmām, un varbūt, ka viņi varētu akceptēt eh, valsts ar trim sistēmām. Es domāju, ka Ķīna ir pietiekama liela, lai to spētu. Un Aštons kundze, kā arī padome, no viņiem prasam, lai būtu koordinators eh, Tibets jautājumiem. Tas tiek uzsvērts un nedrīkst eh, no, mēs novērtā to, ko vēlas pilsoņa Eiropā pilsoņi vēlas, lai tiktu aizstāvotas tibetiešu tiesības. Mēs runājam par nozīmīgu jautājumu. Un, ja runā par eh, embargo attiecībā uz ķīmas ieroču eh, piegādēm, tad arī tas ir jāievēro. Paldies! Priekšsēdēs. Nākošā runātāja Heidi Hautala. Trīs minūtes. Arvoisa puhemies. Godātais priekšsēdētāja kungs. Es eh, uzskatu, ka ir nepieļaujami, ka šobrīd no zāles izgāja Spānijas eh, prezidentūra. Viņi pat neklausījās, ko Andrikienas kundze teica. Tātad viņiem ir jāpiedalās šajās sarunās, un par to vispār neiet runa. Godātais priekšsēdētāja kungs, jūs izdarījāt kļūdu. Jūs apgalvojāt, ka Spānijas prezidentūra pateica, ka viņi nevar būt šeit ilgāk par bez 15.7. Nē, viņiem jau sākumā bija pateikts, ka viņiem ir jāaiziet šeit šeit sešos, bet tā kā mēs runājām par šo jautājumu gandrīz stundu ilgāk, tad viņi palika. Tā nav taisnība. Es uzskatu, ka arī e, komisāra priekšsēdētājas vietniece Aštons kundze, mums būtu jāpasaka viņai, kas šeit nokriet. Notiek, mums ir tik ārkārtīgi svarīgas attiecības ar Ķīnu, ka mums ir jārunā arī par tādiem jautājumiem, kā piemēram Tibets jautājums. Es esmu pārliecināta, ka ir pareizais brīdis, lai mēs palīdzētu no Eiropas Savienības puses Tibetai. Mums ir jāpieprasa, lai 11. lai, lai 11. 9. saruna rauns, lai šajā jaundā uh, tiktu pieprasīt kaut kāda konkrēta rezultāta. Un es esmu pilnībā uh, pār, pilnībā piekrītu Ronaldī kunga teiktajam, ka Ķīna nevēlās neko darīt. Tibeta turpinās arī eh, vārda un kultūras un reliģijas brīvības apkaro, apkarošana. Mēs nevaram akceptēt šādu genocīdu. Es pirms mēneša tikos ar Dalai Namu un es ar viņu stundu runājos. Burtiski pirms brīža, kad viņš devās uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai tiktos ar Obamas kungu. Un es esmu pārliecināta, ka mums ir jārunā parlamentā par Tibetu. To es pateicu Dalai Lamam. Dalai Lama ir ārkārtīgi mierīgs cilvēks un ir pilnīgi nepareizi pareizi, ka Ķīna joprojām apgalvo, ka viņš ir separātists, separātists un bīstams noziedznieks, ka viņš ir uz, uztaisījis demonstrācijas un kas viss notika Tibetā pirms pāris mēnešiem. Dalai Lama ir pateicis, ka Ķīnas varas iestādes pārstāvi ir devušies pie viņa un izpētījuši viņa situāciju, un Dalai Lama nekad nav veicinājis vardarbību, nekad nav veicinājis revolūciju. Es uzskatu, ka mums ir nepieļaujama Eiropas Savienībā runāt par to, ka Ķīnai ir vismaz daļai taisnība. Ja Eiropas Savienība neiestāsies par Tibatu, Tibetu, tad ko tad mēs varam darīt? Mēs, protams, varam ņemt piemēru no Obamas kunga, kurš uzdrošinājās uzņemt Dalai Lama pie sevis. Es uzskatu, ka e, arī Aštonas kundzei vajadzētu pie sevis uzņemt Dalai Lamas kungu. Un arī Eiropas Savienības parlamentam ir jārunā par šo jautājumu. Pie tam, bū, pie tam būtu jāuzsver arī tas, ka mums ir ārkārtīgi daudz īpašie pārstāvi. Kāpēc mums nevarētu būt īpašais pārstāvis Tibetā? jo šobrīd eh, tam ir atvēlēta pat nav, varbūt šajā budžetā mēs nu, tam vēl naudu nevarēsim atvēlēt, un tomēr es eh, uzskatu, ka ir nepieļaujami, ka padome nepiedalījās šajā sarunās, kur mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies, Hautalas kundze. Tagad viena minūte Tanaka kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Tībeta un budistu kultūra uh, ir uh, tiešām būtiska šeit visiem. Kopš uh, komunistu spēku pirms 61 gada iebruka Tibetā, tibetieši ir saskārušies ar uh, represijām pret viņu dzīvesveidu. Uh, Um, tika ierīkots dzelzceļš un uh, citi pasākumi veikti, un tas vēl stiprināja Ķīnas pozīciju. Uh, Tā pašā laikā Dalai Lama no uh, trimdas Indijā turpina aizstāvēt savus tautiešus. Mēs arī esam mm, redzējuši nemierus Tibetā, protestējot pret Ķīnas valdību. Tibetai vajadzētu dot pēc iespējas lielāku autonomiju. Mēs zinām, ka tas ir iespējams, ka ir viena valsts un divas sistēmas. Tātad tas ir iespējams Hongkongā, bet kāpēc ne Tibetā? Eh, Pekina neņem vērā eh, mūsu viedokli, bet um, ja Ķīna uh, pieņemtu dažas no Tibets prasībām, tā um, iegūt labāku tēlu pasaulē. Uh, Un es arī gribētu paust savu nožēlu par to, ka šeit nav šodien pārstāvēta uh, padome, tātad Spānijas prezidentūra un arī augstā pārstāve nav pie mums klāt. Paldies! Paldies, Tanaka kungs, tagad viena minūte Rosija kungam. Jā, priekšsēdātāja kungs, godātie kolēģi, es tiešām esmu uh, satraukts par to, ko teica komisārs. Mēs atzīstam Ķīnas teritoriālo integrātu, vai tas nozīmē, ka uh, Uh, komisija saka, ka Ķīnā ir tiesības Tibetu okupēt, tātad tibetiešu tiesības joprojām tiek apdraudētas. Uh, Dalai Lama 2008. gada memorandā apstiprināja, ka viņi netiecas pēc neatkarības, bet viņi tiecas pēc autonomijas, eh, kas ir paredzēta Ķīnas eh, konstitūcijā. Tātad tā ir tiešām tāda zelta vidusceļa politika, tādējādi saglabājot Tibetas mantojumu un visu to panākt bez vārdarbības ir eh, jāved sarunas ar dalēlēmas pārstāvi, un uh, jāraugās arī, ko teica ANO cilvēktiesību komisārs, proti nosūtīt delegāciju uz Tibetu, lai pārliecinātos par apstākļiem tur, un mums vajadzētu veidot Eiropas koordinācijas tīklu, lai atbalstītu Tibetas tautu, jo bez starptautiskās sabiedrības atbalsta Tibetas tauta varētu tikt iznīdēta. Paldies, tagad Edvards Magmelens Skots lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tibeta ir brīnišķa zeme. Tās cilvēki ir pacietīgi un viņi ir apspiesti. Iespējams, ka visvairāk apspiesti no Ķīnas puses nekā pārējie Ķīnas pakļautībā esošie teritoriālie apgabali. Es uzskatu, ka šeit Eiropas parlamentā ir vienprātība šodien par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izveidot speciālo sūtni vai koordinatoru Tibets jautājumos. Un ja mēs vēlamies kaut ko eh, pieņem, pieņemt lēmumu parlamentā, tad mums joprojām ir grūtības runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā. Gauša Šeng, kristietis, kas bija cilvēktiesība aktīvists, jurists, Ķīnā ir pazudis. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka ar Šanhajas pasaules, um, pasaules uh, izstādi, kurā apmēram 400 pasaules vadošo firmu un uh, uzņēmumu piedalīsies ja, va, ja Eiropas Savienība um, tiek pārtraukts, runātājs tiek pārtraukts. Tagad, uh, godātie kolēģi, Pāriesim pie pārējiem runātājiem un pirmajam vārds Kačmareka kungam divas minūtes lūdzu. Priekšstādātājs kundze, dāmas un kungi. Tibet jautājums, diemžēl, aizvien ir nopietna problēma. Tā nav tik sliktā stāvoklī kā pirms diviem gadiem, kad uh, notika kas ir vardarbības uzliesmojumi, eh, arī nonāvēšanas un spīdzināšanas, bet uh, Genso un Kanlo šogad tika apcietināti skolnieki, kas vēlēs pieminēt uh, šo gadienu. Mm, Tibets iedzīvotāji nevar brīvi uh, paust savu viedokli, un Ķīnas uh, varas iestādes domā, ka uh, dalēlam ar privātu personu. Tas man atgādina Poliju pirms 25-30 gadiem, kad Polijas varas iestādes domāja, ka Leks Valens ir privāta persona. Es ceru, ka arī šajā gadījumā attaisnība uzvarēs. Šogi, šodien tiek Tibets darba grupas sēde eh, atzīmēta, un eh, es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, lai šīs sarunas tiktu turpināts, un Eiropas Savienībai jādod savus ieguldījumus, lai turpinātu dialogu. Katrā gadījumā jārūpēs par to, lai saruna būtu patiesi reāla. Mēs bieži sakam, ka mēs nevaram daudz ko panākt, bet šajā gadījumā varam. Tādēļ ļoti žēl, ka padome nav klāt, jo mūsu aicinājumi tieši ir uh, domāti padomē, jo padome nosauc šādus īpašos uh, vēstniekus. Un vēlos to vēlreiz uzsvērt, jo mēs aizvien mūsu rezolūcijās esam prasījuši, lai šāds īpašais vēstnieks tiku noteikts, lai mēs varētu efektīvi rīkoties, lai uh, sarunas starp Tibetu un Ķīnu tiktu aizsākts. Un vēl viena lieta. Pilnīgi nesaprotams, ka Ķīna 2014. gadā atkal organizēs uh, Olimpiskās spēles, šoreiz Olimpiskās jaunatnes spēles. Uh, Un tajā pašā laikā nevaram sas, sasniegt nekādu labāku situāciju cilvēktiesību uh, jomā. Paldies! Nākošais runātājs te baidīkungs. Godātā priekšsēdētājs kundze, esmu pārliecināts, ka mums ir pārāk vienkāršots priekšstats par situāciju Tibetā. No vienas puses eh, valstī notiek modernizācija, un, protams, kritika ir pamatot, kas šeit tika pausta. Uh, Protams, ka autonomija ir vienīgais ilgtspējīgais risinājums, tāda uh, paplašināta patiesa autonomija. Kad mēs bijām Pekinā apmeklējuma laikā, es arī minēju, ka uh, šī te viena valsts, divas sistēmas uh, var darboties un arī varbūt viena valsts, divas reliģijas. Un varbūt, ka šajā ietvarā būtu jāskat šis jautājums. Nav pietiekami tikai paust kritiku, mums ir jābūt atvērtiem. Eiropas Savienība, Robano Prodi, Ferraro Valdners, Kons Margot Valstrēma, tātad tās ir uh, ļoti cienītas un augstas amatpersonas Eiropā. Viņiem vajadzētu turien doties, un, protams, arī Ketrīnai Eštonai tur vajadzētu būt klāt un uh, paraudzīties uz situāciju uz vientas. Uh, Mēs daudz runājam par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām, bet vai jūs zināt, ka padome nekad nav par šo jautājumu runājusi, nekad es un Ķīnas attiecības nav skatītas nevienā no padomas sēdē? Vai jūs tiešām varat iedomāties to, kā mēs eh, tad varam šeit kaut ko panākt? Ar kritiku vien nepietiek. Mums ir konstruktīvi jādarbojas. Lichtenbergers kundze nav klāt, Līdz ar to vārds Černēcka kungam. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir ļoti žēl, patiesi, ka šīs eh, ļoti nozīmīgās eh, diskusijas notiek, un Eštons kundze nav klāt. Vicepriekšsādātāja vajadzētu šodien būt zālē un vajadzētu rūpēties par, liederīgu, par šādu darbu, nevis par tādu uh, plašsaziņas uh, līdzekļu pārstāvju aktivizēšanu, runājot vienkārši par ārējās rīcības tiemetu. Tībet ir ļoti nozīmīgs jautājums, un Eštāns kundzei vajadzēja šodien būt šeit. Tā ir arī zīme tam, ka uh, Eiropas Savienība it kā grib mazgāt rokas nevainībā, jo tas ir daudz ērtāk Eiropas Savienībai. Jo lielākā daļa uh, valstu ļoti labprāt uh, tirgojas ar Tibet, ar Ķīnas, atvainojos. Un uh, šādi jautājumi dažkārt ir nērti, un domāju, ka Eštāns kons patiesi mazgā rokas nemainībā. Paldies! Nākošais runātais Melcerkungs. Priekšstādājs kundze, mēs eh, bieži dzirdam par cilvēktiesību pārkāpumiem Tibetā, par spīdzināšanu, par apcietināšanām un tā tālāk. Ja 50 gadu eh, Ķīnas klātbūtne eh, Tibetē ir tāds tā kā svētku moments vērtējams, nu tad tas patiesi ir nedzirdēti. Un redzam, ka ir ļoti ir tādi radoši Ķīnas puse, lai uh, Uh, attaisnot savus soļus. Un tā tas ir bijis arī uh, Irākā un Afganistānā, kur ASV iegūst daži Eiropas Savienības valstu atbalstu. Visi mūsu centieni uzlabot uh, apspiesto uh, tautu tādu kā tibetiešu, mongolu, uguru apstākļus, uh, tie vienkārši izsīkst un ir tā kā turista atrakcija. Ķīna 50 miljardus eiro ir izmantojusi reģionu attīstībai. Uh, un teikusi, ka 2008. gada uh, Olimpisko spēļu kontekstā ir gatava uh, diskutēt par cilvēktiesību jautājumiem, bet tas tā nenotika. Paldies. Nākošais runātājs Prediskungs. Paldies, priekšsēdēs kundze. Kašmāreka kungs tikko runāja par uh, protestiem 2008. gadā. Divi gadi ir pagājuši, un mēs nemaz nezinām, cik cilvēki ir aizcietināti, cik cilvēki ir uh, arestēti un pēc tam cik atbrīvoti. Mēs eh, zinām, ko viņi ir nodarījuši. Viņi mieru pilni eh, demonstrēja un uh, pacēla Tibetas uh, karoku. Un ārkārtīgi uh, smagi tas, ka pēc šiem mieru pilnajām uh, demonstrācijām mēs aizvien vēl nezinām, cik cilvēki ir eh, cietuši un cik ir eh, no viņiem saņēmuši sodus no komunistu režīma. Es eh, negatīvi vērtēju arī Ķīnas varas institūciju rīcību tieslietu jomā un citās. Nevar runāt par nacionālo drošību, anulējot pilsoņu tiesības Īpaši vēlos uzsvērt eh, to, ka ir nepieciešama vienota Eiropas eh, pozīcija, lai aizstāvētu cilvēktiesības un mazākumtautības Ķīnā. Ja tāds nav, tad zinām, kā uh, eh, tas ir, tad Ķīnas līderi Ķīnā mēģina uh, Eiropas Savienības dalību valsts vienu uh, katru atsevišķi uh, iespaidot. Vēlos uzsvērt arī to, ka jau janvāra plenāra sesijas laikā teicu, ka cilvēktiesību instruments ir rādījis savu, teiksim, parādījis to, ka tam ir robežas, ka tas ir nepietiekams, un mums vairāk jārunā Eiropadam laikā par to, un Ketī Ashton, Ketī Ashton, tad, kad tikāmies ar viņu afet komitejas sēdē, uh, atzina to, ka šis cilvēktiesību dialoga instruments jāpārskata. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Nākamais Migaiska kungs, viena minūte lūdzu. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Priekšstādātājs, kundze, dāmas un kungi. Es saprotu, ka privātie uzņēmumi uh, gūs labumu no tā, ka netiek ievērotas cilvēktiesības. Es pat saprotu, ka atsevišķas valsts tā rīkojas, bet es nesaprotu, kāpēc Eiropas Savienība tā rīkojas, jo Eiropas Savienība taču balstās uz mūsu Eiropas vērtībām. Un kā Eiropas Savienība reaģē uz tagadējiem notiekumiem, notikumiem? Nu, Eštons kundze nav klāt, tas pareizi tika teikts, un uh, Tad, kad sākās diskusijas par Tibetu, arī padoma atstāja parlamenta zāli, plenārsēžu zāli, un arī tas, ko teica komisāra kungs. Ievadā jūs teicāt, komisāra kungs, ka jūs aicināt abas puses īstenot dialogu. Vai tad tas ir joks, vai jūs tiešām gribat aicināt Tibetas pārstāvis ielaisties šeit sarunās, jums jāvērš pie Ķīnas. Paldies tagad uh, Kelam kungs, divas minūtes. Heritage. Tibeta un tās uh, kultūras mantojums ir mūsu kopējais uh, dārgums, un tas ir mūsu interesēs, lai Tibetas identitāte, valoda un reliģija tiktu saglabātas un uh, attīstītas pēc iespējas labākos apstākļos. Bet, diemžēl, tā tas nav. Uh, starp, uh, industriālās attīstības aizsagā šis te kultūras genocīds tiek īstenots. Dibet, tibetieši ir uh, gandrīz jau kļuvuši par minoritāti savā valstī. To var novērst tikai uh, sniedzot viņiem pati, patiesu autonomiju. Eiropas Savienība var izdarīt savu ietekmi, uh, veidojot konstruktīvu Uh, dialogu, kas respektētu abas puses. Komisāra kungs, jūs teicāt, ka Tibeta ir uh, valsts, par kuru mēs pamatot bažījamies. Šāda dialoga rezultātā un atverot Tibetu ANO cilvēktiesību ekspertiem un plašsaziņas līdzekļiem uh, Ķīnai uh, būtu tie tikai ieguvumi, ne tikai vietējā līmenī, bet arī starptautiskā līmenī. Ķīna Uh, kļūs par patiesu lielvalsti tikai tad, ja tā ievēros minoritāšu tiesības. Uh, kā labās glības uh, žestu Dalai Lama, viņam vajadzētu sniegt iespēju apmeklēt savu dzimteni. Eiropas Savienībā vajadzētu paust solidaritāti nācijai, kuras pastāvēšana ir apdraudēta. Uh, un kuras eh, dabīgās tiesības uz autonomiju un kultūras saglabāšanu tiek apspriestas. Es atbalstu ideju, ka Eštons kundzei vajadzētu tikties ar Delai Lāmu un ka Eiropas Savienībai vajadzētu iecelt īpašu pārstāvi Tibetai. Paldies! Liels paldies! Nākamais Stasnī kungs, pusotra minūte lūdzu. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisār. Desiat... Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. 10. februārī mēs, e, martā mēs svinām otro protestu gadatienu Tibetā. Šajās e, Šajās demonstrācijās Ķīnas varas iestādes ļoti rupi apsprieda iedzīvotāju mierīgo demonstrāciju. Šobrīd Ķīnas varas, varas iestādes mēģina simulēt to, ka viņi atbalsta Tibetu, tajā pašā laikā mēģinot to likvidēt. Es zinu no personīgās pieredzes, uz ko ir spējīgs komunistiskais režīms. Un šobrīd viena no vecākajām pasaules reliģijām un kultūrām, kura ir izdzīvojusi tūksto, tūkstošiem gadu, šobrīd šī kultūra un reliģija ir uz izmiršanas robežas. Es esmu Eiropas parlamenta Tibetas draugu grupas Eiropas parlamentā biedrs. Šādas grupas ir izveidotas daudzās pasaules valstīs, un es vēlētos pateikt, ka 9. martā tika, šāda grupa tika izveidota arī Slovākijas parlamentā. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies atrasināt problēmu, ja mēs piedalāmies kā starpnieki Tibetas un Ķīnas sarunās. Uh, Tas ir vienīgais veids, kā atrisināt problēmu, kur ir turpinājusies gadu desmitiem. Tas pats attiecās arī uz Tibetas bēgļiem, kuri diasporās dzīvo visā pasaulē. Neaizmirsīsim šos cilvēkus un neaizmirstiet. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs Valēzes kungs. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, šodienas uh, diskusijas rāda to, ka esam vienoti. Bet no otras puses mums ir ļoti daudz šādu debašu bijis, un mēs aizvien parādām mūsu labo gribu. Jā, protams, ka es uh, uh negribu teikt, ka esmu labāks, es arī esmu uh, tāds pats kā cita, arī es esmu atkarīgs no lētām precēm no Ķīnas, bet varbūt, ka šodien šeit mums vajadzētu pilnīgi skaidri runāt par um, nepilnībām un aizstāvēt mūsu vērtības. Un pirmais solis šajā virzienā būtu tas, par ko šodien jau tika runāts. Proti, īpaša uh, pārstāvju nosaukšana Tibets jautājumos tas būtu uh, kāds, kas mūsu vārdā pievēršas šim jautājumam un šim izaicinājumam. Lai mēs uh, tad uh, vienoti varētu teikt, ka cilvēktiesības un pilsoņtiesības ir ļoti nozīmīgas, tajā nedrīkst būt nekādi kompromisi. Paldies! Nākošais runātājs Romeva un Roeda. Priekšsēdētājs kundze. Tad, kad šodien runā par Tibetu, jautājums ir par tieslietām un atbildību. Daži domā, ka tas mūs tā īpaši neskar. Jau gadiem ilgi esam uh, pauduši mūsu nosodījumu par to, kas notiek uh, Tibetā. Dēlē Lama visu laiku mēģina aizsākt dialogu, lai rastu ilgspējīgu risinājumu šai uh, problēmai. Ķīnas varas iestādes šos centienus aizvien bloķē. Situācija ir sarežģīta, un mēs nevaram akceptēt šādu uh, attīstību. Mums jāatgādina, aizvien jāatgādina, ka risinājumam jātiek atrastam Ķīnā. Tas ir pavisam skaidri. Un Eiropas Savienībai jārīkojas koherenti, mums jāaizstāv cilvēktiesības. Tas nozīmē, ka arī attiecībā uz ekonomikas un tirdzniecības jautājumiem mums ir jārēķinās ar noteiktām izmaksām. Paldies! Nākamais Taukas kungs, lūdzu. Elnīkos soņu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Švisi Mēs eh, martā svinējām 51. Eh, gada dienu Tibetas sacelšanās, un eh, kopš tam mēs redzam, ka Dalai Lama pārstāv savus cilvēkus, un ir, viņš piedāvājis arī modeli, kā var panākt demokrātiju ar nevārdarbīgiem līdzekļiem. Eiropieši uh, Uh, turpina mācīties no viņa augstības dalēlāmas un uh, arī izrāda solidaritāti uiguru minoritātei, tātad dalēlāma. Un uh, viņš arī tiekas ar disidentiem. Šeit Eiropas parlamentā mēs esam apņēmušies nodrošināt minoritāšu un cilvēku tiesību aizsardzīšu pasaulē. Uh, tāpat kā Ungāru minoritātes tiesības. Runātais tiek pārtraukts. Nākamais runātājs Obermajer kungs, lūdzu. Jā, priekšsēdētājs kundze komisāri, kungs, manā skatījumā Tibet ir okupēta valsts un daudz kolēģi visās politiskajās grupās šeit piekrīt šādam vērtējumam. Un uh, arī jūs nevarat to vienkārši atcelt no starptautiskajām tiesībām. Es domāju, ka Tibets jautājums ir tiešām visu sirdīs. Mēs zinām, ka tur ir genocīds noticis, ka notiek kultūras genocīds un visi cieši. Līdz ar to jāuzdod jautājums, kur paliek Eiropas Savienība? Mēs ļoti ātri negatīvi vērtējam mazas valstis, kas uh, uh pārkāpja kādas noteikumus. Mazas valsts mēs ļoti ātri uh, nosodam, bet esam ļoti politiski uzmanīgi, kad jautājums ir par lielu valstu, par ekonomiski spēcīgu valstu tādu kā Ķīnu, lai to nosodītu. Tur mēs tā ļoti diplomātiski un uzmanību, nu gluži kā pa jālām olām uh, izlokamies staigājot. Mēs mēģ, redzam, ka vienkārši viss mēģina pievērt acis uz situāciju. Mēs nedrīkstam um, miljoniem attīstības palīdzības sniegt un nerīkoties. Līdz ar to uh, uh, sagaidu no augstās pārstāvas skaidru nostāju un skaidrus vārdus. Paldies! Nākošais runātājs Vaigelkungs. Augsti godātā priekšsādātājs Konze. Es esmu no tiem nedaudzajiem deputātiem, kas pirms neilga laika varēja apmeklēt Tibetu. Progress ir vērojams uh, Tibetā, un šis progress vairāk trūkumu nekā pozitīva ievieš uh, Tibetā. Samazinās tradicionālās vērtības, tradicionālā Tibetas arhitektūra tiek izpostīta. Uh, rodas tāda uh, modernizēta uh, pieeja. Tā aizēno uh, daudz ko. Upes ir piesārņotas, tiek uh, būvēti ātrgaitas ceļi, izpostot uh, ainavas un uh, zemi. Nu, šis progress ir tāds, no kura nevar izvairīties, un domāju, ka mūsu prasības attiecībā uz Ķīnu un arī tas, ko mēs sagaidām, tam jāsaskan ar uh, prasību, ka Tibetā ir labums no progresa un ka dzīve tur nenotiek vienkārši tā kā muzejā. Paldies! Līdz ar to uh, brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta. Tagad komisijas vārdā uzstāsies Šefčovičs kungs. Lūdzu. Uh, madam, madam Paldies, priekšsēdētājs kundze. Debatēs šodien pilnīgi skaidri izskanēja, atkārtot izskanēja tas, ka mēs esam nopietni norūpējušies par situāciju Tibetā. Un deputāta teiktais tikai apliecināja to, ka mums ir tiesības bažīties par situāciju Tibetā. Kā jau tika teikts, 50, 1959. gada martā Tibetā notika sacelšanās, un, protams, ka komisija vienmēr ir iestājusies par dialoga stiprināšanu starp Tibetu un Ķīnu. Vēlētos jums pateikt, ka komisija veicina un vienmēr ir atbalstījusi dialogu starp Ķīnu un Tibetu, kurš atkārtot atsākās 2002. gada septembrī. Un mēs tiešām ceram, ka šis process gala beigās novedīs pie pozitīviem rezultātiem, proti ilgtspējīgas un plaukstošas Tibetas attiestības. Eiropas Savienības pārstāvi tikšanās reizēs ar Ķīnu vienmēr ir uzsvēruši, ka Ķīnai ir jābūt pragmātiskai un vienmēr ar Tibetu jārunā balstoties uz faktiem. Un tomēr Ķīna vienmēr uzsver, ka tas ir iekšpolitikas jautājums un vienmēr informē Ķīnu un vienmēr informē Eiropas Savienību, ka viņiem ir savs viedoklis atšķirīgs no mūsējām. Un tomēr mēs vienmēr iekļaujam mūsu politiskajā dialogā arī cilvēktiesību jautājumu. Eiropas Savienība vienmēr ir uzsvērusi, cik svarīgi ir ievērot izteikšanās, reliģijas un vārda brīvību Tibetā. Pēdējie dialoga posmi, tie mēs esam ļoti cieši sekojuši, Proti tas ir dialogs starp Ķīnas varas iestāžu pārstāvjiem un Dalēlams pārstāvjiem. Dialogs turpinās. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka pēdējo mēnešu laikā mums informāciju ir sniegušas abas iesaistītās puses par to, kā notiek sarunas, un ir skaidrs, ka abas puses vēlas sasniegt taustāms rezultātus. Prieksēdētais kundze, es vēlētos izteikt savas bažas tieši tādā pašā veidā, kā to apstiprināja jau deputāti. Mēs turpināsim strādāt ar Ķīnu, un mēs turpināsim joprojām uzsvērt cilvēktiesību jautājumu, un mēs mēģināsim pieprasīt cilvēktiesību ievērošanu un brīvību ievērošanu Tibetā. Liels paldies! Līdz ar to debats par šo punktu ir noslēgtas. Godātie kolēģi! Nākamais darbkārtības punkts ir vienas minūtes uzstāšanās saskaņā ar 150. regulāciju.